šo ziņojumu notiks rīta 12. Nākamais uh, punkts ir Delangas kundzes ziņojums pārtiks krīze, krāpšana pārtiks aprits jomā un tās kontrola. Lūdzu, Delangas kundze, jums vārds. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Uh, terwijl de meeste. Paldies, priekšsēdētāji. lielākā daļa kolēģi patreiz ēd vakariņas, bet es tomēr gribētu runāt par uh, krāpšanu pārtiks apritis jomā, uh, par ko balsosim rīt, un gribu vispirms pateikties um, ēnu referentiem, kas eh, sniedz man atbalstu, sagatavojot šo ziņojumu. Pēc vairākiem skandāliem, ieskaitot arī zirga gaisa skandālu pagājušajā gadā, šis ir pirmais ziņojums, eh, kur Eiropas parlaments runā par krāpšanu pārtiks aprits ķēdē. Viena no galvenajām problēmām ir datu trūkums, kas ļauj gūt pilnīgi priekšstatu presošo problēmu. Bez tam ir ļoti maz akadēmisko pētījumu. Um, balstoties uz Eiropalu veikto izmeklēšanu un tiekoties ar nozars pārstāvjiem, mēs redzam, ka galvenokārt runa iet par gaļu, olīveļu, uh, bioloģiskās lauksensības produktiem, kafiju un tēju. Šajā gadījumā iet runa par miljardiem eiro, kas uh, tiek izkrāpti Eh, šādas krāpšanas gadījumos. Organizētā noziedzība arī eh, ļoti aktīvi iesaistās eh, šajos krāpšanas pasākumos. Jāsaka, Eiropas Savienībā joprojām nav kopīgas definīcijas par to, kas ir krāpšana pārtiks apretis jomā. Šāda definīcija būtu nepieciešama, lai varētu efektīvi turpmāk strādāt un novērst šādu gadījumu atkārtošanos. Jāsaka, ka uh, līdz šim daudz dalību valstu iestādes un Eiropas institūcijas ir pievērušas acis uz esošo krāpšanu pārtiks aprits jomā, kas tomēr apdraud sabiedrības veselību. Sabiedrības veselības aizsardzība ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. Mums ir jāparaugās arī uz citiem krāpšanas gadījumiem, jo eh, šie puvušie ābolī eh, nenāk par eh, labu godīgu ražotāju un tirgotāju reputācijai manā valstī trešdaļa cilvēku saka, ka viņi vairs neusticas tam, kas rakstīts uz pārtiks produktu marķējumu. Es domāju, ka situācija ir nopietna. krāpšanu veicina eventuāli lielā peļņa un vieglie sodi. Tādēļ mums ir jāpalielina sodi un jāsamazina iespēja uh, izsprukt sveikā, ja šāda krāpšana notikusies. Zirgu gaļas krāpšanas gadījumā, diemžēl, īrijas varas iestādes pie atbildības varēja saukt tikai vienu uzņēmumu un maksimālais sots, ko var noteikt, ir 30 tūkstoši eiro, bet viens zirga gaļas konteiners, kas maķerts kā lielopu gaļa, dod 65 tūkstoši eiro lielu pēļņu. Es domāju, ka īrijas gadījums parāda to, kas Eiropā jāmaina. Tātad ir nepieciešami stingrāki sodi Sodam ir jābūt divreiz lielākam nekā peļņai, ko eventuāli iespējams iegūt krāpšanas rezultātā, un cilvēkiem, kas pieķerti krāpjoties, ir jāatņem licens, ir nepieciešama stingrāka un gudrāka kontrola. Tur neiet runa tikai par lielāku līdzekļu piesaistīšanu, lai arī, protams, mēs redzam, ka samazinājumi notiek visur un visās jomās, bet mums ir jāmaina pieeja, mums ir jārīkojas uh, mazāk paredzami, mazāk administratīvi dzīvi. Šādu pieeju realizē Dānijā un Itālijā. Mums ir nepieciešama ciešāka sadarbība ar Eiropolu, jāizmanto krīnās brīdināšanas sistēma Eiropas komisijā, lai mozaīkas 28 gabaliņus mēs varētu veiksmīgi salikt kopā un gūt pilnīgi priekšstatu par to, kāda ir situācija Eiropā. Mums ir nepieciešama pilnīga informācija par visiem elementiem pārtiks aprites jomā. Un, uh, universālu veikalu ķēdē ir jāuzņemas sava atbildība. Pievēršot lielāku uzmanību pārtikas kvalitātei, kas attiecās uz gaisa mārķēšanu, lielākā daļa debats noteikti būs tieši par to. Gaisa izcelsmes mārķēšana eh, ne ļaus apkarot krāpšanu kā tādu. Uh, tas drīzāk var dot stimulu krāpšanai. Bet mums ir jāmāc cilvēkiem atšķirt, no kurienes gaļa nāk. Ziņojumā ir teikts, ka komisija ir jānāk klajā ar priekšlikumiem. lai samazinātu birokrātiju, bet nodrošinātu efektīvu cīņu pret krāpšanu. Paldies, Delangas kundzei! Tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Esājas kundze, lūdzu vārds jums. Arvoisa puhemies, vaikka tämä päätöslause... Paldies, priekšsēdētāji. Lai arī šo ziņojumu eh, veicināja skandāls ar zirgu eh, gaļu, tad eh, es domāju, ka ir jādomā par struktūrālām problēmām pārtiks aprits jomā. Pārtiks drošība ir daudz labāka patreiz nekā tas ir bijis iepriekš. Piemēram, cilvēki retāk saindēs ar pārtiks pro, eh, produktiem. Tajā pat laikā marķējums ir nepietiekami drošs un cilvēki tam neuzticas. Lai arī Eiropas Savienības regulā tiek regulēts marķējums, kas nedrīkstētu novest uh, pie uh, Uh, patērētāju maldināšanas, tomēr kontrolas pasākumi nav pietiekami. Tādēļ, uh, veicot kontrolas pasākums, būtu jāņem vērā eventuālā krāpšana un ir nepieciešama Eiropas Savienības definīcija par šādu krāpšanu. Paldies, Pikuls kungs, lūdzu. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstu ziņojumu par krāpšanu pārtikas aperitu vides jomā un gribu uzsvērt, ka patērētāju uzticība ir sagrauta it īpaši zirgu gaļas skandāla rezultātā. Mēs atbalstam šo ziņojumu. Mēs redzam, ka Esošās likumdošanas īstenošanā ir ļoti daudz trūkumu. Horvātija ir pastiprinājusi savus kontrolas pasākumus gaļas importām, jo šodien mēs esam atvērti visai Eiropas Savienībai, tādēļ Horvātijas patērētāju uzticība var tikt pievilta. Zīvis un gaļa ir augsta riska produkti. Uz Horvātijas robežām mēs atbalstām striktākus kontrolas pasākumus un atbalstām to, ka ir jāpastiprina cīņa pret krāpšanu šajā jomā. Paldies, Tomašič kundze, lūdzu. Moramo oštro obračunati. Osim što ruši ugled. Paldies priekšsēdētāji. Krāpšana pārtiks sapritas jomā ir problēma, kas jāapkaro nopietni, jo tas noved pie neusticības gan kopējam tirgum, gan arī apdraud pilsoņu veselību. Tā kā iedzīvotā ienākumi samazinās un uh, pirktspēja samazinās, tad krāpšanas gadījumi pārtikas apritē kļūst arvien biežāki. Ļoti bieži pārtikas aprites jomā darbojas uzņēmumi, kas ir cieši saistīti ar augstākajām valsts pārvaldes struktūrām, netiek veicināta konkurence, bet um, mums ir ļoti svarīgi, lai tirgū būtu arī mazie uzņēmumi un tiktu atjaunota patērētāja uzticība pārtikas aprits ķēdē. Paldies, Kelī kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Šī tēma ir ļoti svarīga, jo mēs redzam, ka pārāk bieži notiek skandāli šajā jomā, kā jūs zinat, īrijā bija šis zirgu gaisa skandāls, par ko gribētu pateikt dažus vārdus. Uh, Vispirms tas tika konstatēts īrijā, bet jāsaka, ka īrijas iestāžu modrība ļāva identificēt zirgais klātbūtni un pēc tam 28 dalību valsts visā Eiropas Savienībā eh, nāca palīgā, lai ierobežotu eh, šo zirgu gaisa klātbūtni, bet Langens kundze pareiz teica par sodiem, lai kāda būtu sodi, tiem ir jābūt divreiz, trīsreiz vai pat četreiz lielākiem nekā tie ir tagad. Tas varētu mazināt vēlmu krāpties, bez tām modrība. Augsts modrības līmenis ir ļoti svarīgs. Un tad, protams, jautājums par atbilstošu marķēšanu un uh, dzīvnieku izcelsmes izsakojamību. Tas attiecās uz zirgiem, um, lielopiem un aitām. Paldies! Thank you very much indeed. Um... Liels paldies! Es uh, tikai gribēju pateikt, ka es pirms pieciem gadiem jau atteicos no gaļas ēda, ēšanas, līdz ar to šie jautājumi man tādi tena, teorētiski ir. Senalovs kundze. Děkuji, pane předsedo. Uh, až kvůli skandálu... Paldies, priekšsēdētāji Zirga gaļas eh, skandāla rezultātā eh, cerams beidzot tiks risinātas problēmas, eh, kas ir saistīts ar pārtiks kvalitāte. Krāpniecība uh, ir jāpārtrauc, nepareiz marķēšana ir jānovērš, mums ir jāzina, no kurienes nāk pārtiks produkti, kurus patērējam. Ja uh, uz etiķetes ir nepareiza uh, norādes, tad ir jāpiemēro sankcijas. Vēl e, ir e, viena problēma um, ar um, atšķirīgu produktu kvalitāti, proti, ka ir vienāds iepakojums, bet atšķirīgi e, produkti iekšā. Un es gribētu tāpēc aicināt rūpīgāk izmeklēt patērētāju sūdzības Kvalitāte ir, protams, tāda relatīva lieta un um, arī uh, personīgo priekšrocību jautājums, bet beidzot mēs sākam runāt par kvalitāti, ne tikai par pārtiks produktu nekaitīgumu. Diemžēl tas notiek tikai šobrīd, kad uh, patērēta uzticība jau ir lielā mērā grauta. Mums kvalitāte ir uh, ļoti augstā uh, vērtē jātur. Paldies, es gribētu pateikties arī referentiem. Paldies, un tagad došu vārdu Ferēras kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Pēdējos gados ir piedzīvot vairāki krāpšanās gadījumi um, pārtiks ķēdē, tāpēc, ka kontrols sistēmas nav pietiekoši veiksmīgas. Uh, ir bijis dioksīna piesārņojums pārtikā, um, zirga gaļas skandāls, klonētu dzīvnieku um, gaļa. Ir bijuši um, gadījumi, kad uh, nebioloģiski audzēta pārtika tiek reklamēta kā bioloģiski audzēta pārtika. Un mēs šādi neveicinām patērētāju uzticēšanos uh, pārtiks ķēdē. Un tas ir saistīts ne tikai ar trūkumu regulējumos un uh, kontrolas pasākumos eh, cieši saistīts ar eh, tirzniecības politiku liberalizāciju. Un arvien intensīvāk ir ražošana, kas veicina uh, plašu saimniecību attīstību pret mazajiem ražotājiem. Un, ja kontrola netiks stiprināta, tad būs arvien vairāk šādu neveiksmīgu gadījumu, ja vienīgi mēs ne, nepārveidosim pilnīgi ražošanas modeļus. Paldies! Morvai kundze, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Šis temats ir pārtiks krīze, krāpšana pārtiks aprits jomā un tās kontrola. Viss acīm redzamākais risinājums šai sarežģītajā ziņojumā nav iekļauts. Es to ierosinātu maniem tautiešiem no Ungārijas. Paņemiet savu mm, iepirkšanās grozu katru sestdienas rītu, dodieties uz tirgu un iepērcieties tur. Ap Ungārijas galvaspilsētu ir daudz dažādu tirgu, kur var nopirkt, piemēram, maizi, un citas pārtiks preces. Un tas tiek veikts, tas tiek darīts patiešo no ražotājiem. Ražotāji paši pārdod. Un tā mēs varam arī palīdzēt mūsu pašu vietējiem ražotājiem. Šāda veida iepirkšanās neizmaksā dārgāk nekā iepirkšanās eh, nekā par mazum, mazum tirdzniecības sēdās vai supermarketos. Tā mēs varētu palīdzēt mūsu ražotājiem. Paldies! Paldies, Marvai kundzei, vārds Petrovičs kundzei. Always... Eiropas Savienība vienmēr ir rūpējusies par patērētāju aizsardzību, un pārtiks jautājums ir tiešām prioritāte. Domāju, ka šie krāpšanas gadījumi grauj uzticību šai sistēmai. Mūsu patērētājiem ir jābūt drošiem par to, kas atrodas veikalā, ka tas atbilst satura deklarācijām. Sasniegumi ir labi, taču mēs bieži redzam, ka uzņēmēji krāpjas, lai gūtu lielāku peļņu. Runājot par dzīvnieku sugu nepareizu marķēšanu, par ko mēs nesen dzirdējam, tas ir viens gadījums. Domāju, tas ietekmē mūsu visu apziņu un domāšanu par šo jautājumu. Domāju, ka mēs esam pelnījuši daudz labāku tirgus uzraudzību un kontroli. Paldies! Paldies! Pēdējā runātāja Borzana kundze. zirgu gaļa, kas tiek pārgāta kā lielopu gaļa, veca gaļa, kas tiek pārdota kā jauna. Šie ir tādi jautājumi, ko mums nevajadzētu pārnāt 2014. gadā Eiropas parlamentā, bet diemžēl tas ir jādara. Mūsu patērētāju uzticība nekad nav bijusi zemāka nekā tagad. Eiropas Savienībai Nav precīzi noteikta definīcija jēdzienam pārtikas krāpšana. Domāju, ka tā ir pārtikas patērētāju krāpšana, un tā tas būtu jādefinē. Domāju, ka šo definīciju vajadzētu paplašināt ar dažādiem piemēriem, kur dažādu pārtikas produktu kvalitāte ir atšķirīga dažādās Eiropas vietās. Mums nevajadzētu būt pirmajam un otrajam kvalitātes tirgum Eiropas Savienībā, un es aicinu Eiropas Savienību izbeigt šo darbību ar mūsu veselību. Paldies, Potečņik kungs! Priekšsēdētāji kungs! Gribētu pateikties ziņotājiem par šo ziņojumu. Eiropas komisija pilnībā piekrīt uzskatām, ka cīņa ar pārtikas krāpšanu, jeb krāpšanu pārtikas aprits jomā, ir ārkārtīgi svarīga, lai uzturētu mūsu patērētāju uzticību un drošību un arī mūsu in pārtikas industrijas konkurētspēju. Eiropas komisija jau kopš šī zirgaļas skandāla ir daudz ko darījusi. Šīs iniciatīvas ceļ apziņu par to, kas ir krāpšana pārtiks aprits jomā un ļauj dalību valstīm cīnīties ar to daudz labāk visā pārtiks ķēdes garumā. Gribētu teiktu, ka tīkls, kas aptver 28 valsts un Eiropas komisiju, ir tā vieta, kur mēs varam cīnīties ar krāpšanu pārtiks aprits jomā un koordinēt šo cīņu. Ir izveidota arī darba grupa ģenerāla direktorātā, lai koordinētu darbības tīklā un pārunāt ar citām aģentūrām, piemēram, ar Eiropolu, kā labāk koordinēt stratēģijas cīņā pret šo krāpšanu. Mēs strādājam arī pie citām iniciatīvām par kuru mēs jau runājām pagājušā gada martā. Gribu teikt, ka darba jomas, kas ir identificētas, lielā mērā saskan ar ziņojuma rekomendācijām. Gribētu arī norādīt, strādājam pie otro pārbaužu raunda, lai noskaidrotu, kur neuzrādīt varētu parādīties zirga gaļa. Domāju, ka šis ziņojums, par ko jūs balsosiet, ir ļoti labs un dos mums daudz vielas pārdomām un iniciatīvām. Un komisija, protams, informēs parlamentu par tālāko progresu. Attiecībā uz gaļas marķēšanu, gaļas izcelsmes marķēšanu, šeit arī ir daudz jautājumu un domāju, ka mūsu patērētājiem tas varētu patikt Tiek izstrādāta jauna regula, pie kā strādā komisija, lai noteiktu kā obligātu visu gaļas veidu marķēšanu. Runājot par gaļu, kas tiek izmantota kā sastāvdaļa, 17. decembrī tas jau tika pieņemts. Taču, lai gan šādas iniciatīvas varētu apmierināt prasības, jāatzīst, ka šādi pasākumi nevar uzskatīt par iespēju vai nodrošinājumu, ka krāpšana pārtiks aprits jomā nebūtu iespējama. Pat ja šī izcelsmes marķēšana būtu pastājusi, šādā gadījumā krāpšana būtu notikusi tā kā tā. 18. decembrī tāpēc tika izvirzīti divi priekšlikumi runājot par dzīvnieku labturību un runājot par klonēšanu. Pirmā direktīva liektu klonēšanu fermas dzīvniekiem un aizliegtu klonētu dzīvnieku ieviešanu Eiropas Savienību. Otrā aizliegtu pārtiku no klonētiem um, dzīvniekiem. Paldies! Paldies komisāram! Šis jautājums ir pabeigts. Balsojam rīt 12. Tagad pārējām pie nākošā darba kārtības punkta Steinbrukas ziņojums efektīvas darba inspekcijas kā stratēģija darba apstākļu uzlabošanai. Došu vārdu